šo tiesību aktu nosaukumi būs minēti e, mūsu protokolā. E, Paskal Grinī kundze ir rakstiski paziņojusi, ka viņas e, mandāts Eiropas parlamentā beidzas, jo viņa ir ievēlēta Nacionālajā asamblējā Francijā. Un to mēs tad pieņemsim zināšanai. Un Eh, un līdz ar to 7. Eh, panta 2. Eh, punktā un 4. pantā 1. punktā reglamentā mēs konstatējam, ka viņas vieta ir brīva sākot ar 2010. gada 14. decembri. Un liberālā grupa tad mums ir pieprasījusi Johannes Kornelijas.